Atsākam sēdi. Vakardienas sēdes protokols un pieņemtie dokumenti ir izplatīti, vai jums ir kādi iebildumi, e, tādu nav, līdz ar to protokols.